kārtībā. Tās ir kopīgās debates par eh, zivsaimniecības partnerības nolīgumiem. Un šeit ir rekomendācijas no Valēnsas kunga par Eiropas Savienības un Liberijas ilgspējīgas izsaucības nolīgumu un Mato kunga vietē e, rekomendācijas par Eiropas Savienības un Maurīcijas salu ilgspējīgas izsaucības nolīgumu. Tagad došu vārdu Valensas kungām kā referentam. Paldies priekšsēdētāji! Šis ir pirmais Eiropas Savienības zivsaimniecības nolīgums ar Liberiju, un asociētais īstenošanas protokols eh, tika pas, parakstīts 2015. gada decembrī. Tas vēl būs jāapstiprina eh, mūsu parlamentam šajā nedēļā, bet uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzturēt labas attiecības ar Liberiju, jo šis nolīgums arī varētu būt ļoti labs instruments, lai šīs attiecības arī attiecīgi uzturētu, bet es gribētu norādīt uz to, ka tas dod labumu Eiropas Savienībai kopumā. Eiropas Savienība un Libērija sadarbojas starp dažā, izmantojot dažādus daudzpusējos nolīgumus ANO līmenī. Tajā pat laikā Liberija sadarbojas ar Eiropas Savienību, lai novērstu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju. Šis nolīgums eh, nodrošinās šādu pamatu vai ietvaru, lai ņemtu vērā mūsu kopējās iesaimniecības politikas eh, prioritātes un tādējādi tiks veidot arī strateģiska partnerības starp Eiropas Savienību un Liberiju. Šī jaunā protokola galvenais mērķis ir nodrošināt eh, z iespēju zvejot Liberijas teritoriālajos ūdeņos, un tas dod iespēju 32 Spānijas un Francijas uh, tūnu uh, zivju nozvejas uh, kuģiem attiecīgi veikt nozveju. Attiecīgi pretī par to Eiropas Savienība ik gadu maksās 650 eh, eh, eh, tūkstoši eiro otrē, trešajā un ceturtajā gadā. Un tas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un drošu zivsaimniecības resursu izmantošanu Liberijas eh, teritoriālajos ūdeņos, un tas ir abu pušu interesēs. Tādējādi aicinu parlamentu deputātus balsot par šo nolīgumu. Paldies, Valēnsas kungs, tālāk dod vārdu Mato kungam. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, godātie kolēģi, tikai pirms pāris nedēļām mēs šeit plenāru sēdē runājām par kopīgās silsēmniecības politikas ārējo dimensiju. Un mēs savienojāmies par strateģiskām pārmaiņām, vairāk garantīja mūsu flotēm, labāk caurskatāmīgi partneru nolīgumos, labāk nosacījumi Eiropas Savienībai, kā arī trešajām valstīm, ar kuriem mēs parakstam šādus nolīgumus. Silsēmniecības uh, eh, nolīgums un šī nolīguma protokols ir pierādījums tam, ka mēs dodamies uz priekšu un pareizajā virzienā. Tagad esam parakstījuši tādu nolīgumu, kas ir daudz labāks nekā iepriekšējais gan Eiropas Savienības flotē, gan Māritānijai un tās iedzīvotājiem. Viņi varēs gūt labumu no finanšu pakalpojumiem, šī atbalsta. Turklāt saņems arī atbalstu attīstībai no Eiropas Savienības. Pašreizējais piedāvājums ir jauns nolīgums ar Mauritāniju tiek novērsti dažādi trūkumi, kādi pastāvēja līdz šim, kas bija nepieciešams. Jo šie trūkumi tika ļaunprātīgi izmantoti, un īpaši runa bija par tradicionālo zevsaimniecību, kas attiec uz galvkājiem, uz mīkstmiešiem un mazajiem pelaģeiskām zvejas sūkām. Šeit mēs esam guvuši uzlabojumus abā, abu flotu pusēs. Arī sen, Senegālis Heka gadījumā mēs esam panākuši uzlabojumus. Tāpat arī jāpiemina personāls. Mums ir problēmas bijušas ar Mauritānijas personāla kvalifikācijas atzīšanu, tāpat arī jaunais protokols paredz uzlabojumus flotēm, kas zvejo migrējošas sugas. Tāpat arī Šeit jāpiemina vēl citi attiecīgi dokumenti, kas nodarbojas ar kontroli. Vēlos pieminēt, ka tagad ir iespējams četrus gadus zvejot Mauritānijas ūdeņos, līdz šim laiks bija ierobežots un nekad eh, Un vienmēr eh, vajadzēja vienoties par nolīguma turpināšanu paša nolīguma spēkā stāšanās laikā. Tātad šeit ir guvuši ir labi uzlabojumi gan Mauritānijai, gan Eiropas Savienībai. Mēs esam spējuši novērst dažādus trūkums arī saistībā ar flotēm no trešām valstīm, kas tāpat tās zvejoja šajās. Šajos ūdeņos. Tāpat arī ekonomiski raugoties, mēs esam panākuši uzlabojums attiecībā uz izmaksām un ieguvumiem. Šeit varam pateikties par tehniskajiem pasākumiem, kas tikuši pieņemti. Protokols tiek piemērots jau provizoriskā veidā kopš 2015. gada novembra, un tagad māja beigās notiks kopīga komiteja, kur tiks piedāvāt vēl citi uzlabojumi. Kā jau minēju, šeit runās arī par galvkāju iekļauš, zvejas, zvejas iekļaušanu Mauritānijas ūdeņos, kas līdz šim bija trūkums. Līdz šim bija tāda situācija, ja pastāv konkrēta apstākļa, tad ir jārada iespējas šeit uh, uzsākt konkrēto zvejas saimniecību. Kaut gan mēs zinām, ka šī situācija ir apgrūtināta, mēs tomēr gribam, lai par šiem jautājumiem runājam jauktajā komitejā, pat ja izredzes nav tik optimistisks. Tāpat ir jārunā par iespēju izkraut uh, lomus uh, Eiropas Savienības ostās, uh, kā Eiropas Savienības salās, ne tikai Mauritānijas teritorijā, kā līdz šim mēs uzskatām, ka šeit varētu paredzēt izņēmums, vismaz līdz tam laikam, kad Mauritānijas ostas uzlabos infrastruktūru. Liels paldies, komisārkungs Vēla, kungs lūdzu. You, Honorable... Paldies, priekšsēdētāji kungs, deputāti kungi, ir pie, man ir prieks pievienoties eh, jūsu debatēm par eh, ilgtspējīgo partnerības nolīgumu un par protokoliem ar Liberiju un Mauritāniju. Es gribu pateikties abiem diviem referentiem, gan Valēsam, gan Mato kungam. Un, ņem, un bez tam zivsaimniecības komiteja iesaka atbalstīt eh, šos te nolīgumus. Atļaujiet man īsi pieminēt eh, šos te nolīgumus. Es sākšu ar Liberiju. Eh, jaunais ilgtspējīgās zivsaimniecības partnerietību nolīgums ar Liberiju nav no pašiem lielākajiem runājot par finansēm un apjomiem. Tomēr tas ir ļoti būtisks nolīgums jo tas eh, tomēr eh, paplašina eh, nozvajas iespējas, tunzīvas nozvajas īpašas iespējas rietuma austrumos. Un tas nozīmē, ka no 28, ka viņš, at, ka pateicoties šim te līgumam, būs iespējams 28 traleriem zvejot šeit. E, līdz ar to arī zvejnieki varēs paplašināt geogrāfisko e, aptvērumu savām aktivitātēm šis e, ziņ, nolīgums atbilst zivsaimniecības aktivitāšu ilgtspējai. Tas atbilst caurspīdīguma principiem un nediskriminācijas principiem. Uh, Tāpat arī cilvēktiesību klauzula tiek ietvērta. E, e, tas ir nepārprotams signāls, ka Liberija ir atvērta e, biznesam par spīti pagājušajā gadas ebolas krīzei un ar to saistītajām problēmas. Šis te nolīgums ir patiešām saistīts ar partnerattiecībām. E, te mēs nerunājam tikai par iespējām, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības traleriem, bet Eiropa sniedz atbalstu, lai palīdzētu attīstīties e, Liberijai un vērsties arī dzen pret nelegālo zvejniecību. Ar šo nolīgumu būs iespējams palīdzēt arī Liberijai palielināt eh, novērošanas kontroles un uzraudzības kapacitātes eh, un stiprināt oficiālās vēniecības pozīciju Diskusijas ar Liberijas pārstāvjiem ir eh, parādījušas, eh, ka ir iespējams izstrādāt arī sadarbības programmu un sniegt sektorālo, sektorālo atbalstu. Uh, E, pašreizējā situācijā Liberijas iestādes ir lūgušas papildus atbalstu e, kapacitāšu paplašināšanai zvejniecībā un visos ar to saistītajos aspektos. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka tā būs ilgtermiņa partnerība. Eh, tālāk ar eh, Mauritāniju nolīgums. Eh, tas ir lielākais ilgtspējīgās partnerības nolīgums runājot par finansēm. Te būs no 9, 11 dalību valstu vairāk nekā 90 kuģi varēs izmantot protokola piedāvātās iespējas. Sarunas bija garas un grūtas, bet ir, pasniedz, ir izdevies sasniegt labus rezultātus. Uh, un šāds uh, protokols var, tiek izmanto, var tikt izmantots par paraugu sarunām tāda veida sarunām ar citām valstīm. Mēs uh, redzam, ka tā īstenojas kopīgās zivsainiecības politikas ārējā dimensija. Svarīgs aspekts arī šeit ir ilgtspējība, caurspīdīgums un uh, nediskriminācija attiecībā uz citām, uz visām valstīm. Šis te protokols uh, Eh, nodrošina finansējumu eh, Mauritānijai un dod stabilitāti Eiropas Savienībai. Um, eh, te tiek nodrošināts labāks sektorālais atbalsts visu šo te centienu rezultātā, un tagad tikai atliek jauno protokolu īstenot dzīvē. Es varu jums apliecināt, ka mēs sekosim visam, kā, kā tiek īstenots protokolu protokols, kā tiek īstenota ilgtspēja, un, protams, ka mēs pārbaudīsim to, vai Mauritānija par eh, pati ievēro nediskrimināciju un caurspīdīgumu. Es domāju, ka tas ir svarīgi, eh, jo mums ir jāpanāk, lai pret visiem traleriem tiktu izvirzītas vienādas tehniskās prasības. Esmu gandarīts par to, ka Mauritānija uh, ir uzņēmusies uh, vadošo lomu uh, zivsaimniecības caurspīdīguma kontekstā. Kopīgā komiteja ir jau tikusies vairāk kārt un tagad tā tiksies māja beigās. Un es ceru, ka šajā sēdē mums izdosies apstiprināt sektorālo atbalsta programmu. Uh, Uh, un tādējādi turpināt uh, labākās tradīcijas. Šajā uh, Mauritānijai būs iespējas attīstīt tālāk savu zivsaimniecību un jaunas kategorijas. Te būs arī jauni, jauni zivju veidu, gan astoņkāji, gan galkāji kopumā un vēl citi Um, un, un attiecīgie traleri varēs uh, izmantot uh, iespējas uh, um, zvejot ekskluzīvajā zvejas jomā. Un paldies, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet šos te nolīgumus. Uh, mulțumim, domnule comisar. <clears throat> Acum... Paldies, priekšsēdētāji. Tagad uzstāsies runātāji no komitejām. Sākumā no attīstības komitejas pārstāvs. Lūdzu, vienu minūti. Yes, muchas gracias, señor presidente. Paldies. Sebastijā kungs pateic priekšsēdētājiem. Paldies, komisār kungs. Godātie deputāti. Mm, galvenokārt šeit ir jārunā par diviem jautājumiem saistībā ar zivsainiecības politiku nolīgumiem un trešajām valstīm. Pirmkārt, mm, ir jācīnās pret pārmērīgu nozveju. Tāpat ir jānodrošina, lai trešās valsts gūstu kādu labumu, lai kļūstu neatkarīgāks finanšu ziņā. Tādēļ mēs ā, atbalstām šīs palīdzības klauzulas, šos atbalsta pasākums gan attiecībā uz Mauritāniju, kur šī klauzula tika pagarināta, gan noslēdzot jauno vienošanos nolīgumu ar Libēriju. Šeit ir jāatbalsta tāda attīstība, lai šīs valsts varētu turpināt savu attīstību kā autonomas valsts. Protams, ka runa ir arī par caurskatāmību un kontroli, lai šie nolīgumi tiktu īstenoti ļoti labā veidā. Mēs esam pārliecināti, ka ir jāizteno šīs kontrolas, lai nolīguma labi darboties. Paldies, Murešana kungs, viens minūte no budžeta komitejas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, šis nolīgums starp Eiropas Sanību un Liberiju nodrošinās vairāk iespēju un paredzamību gan Eiropas Sanības flotē, gan visai zvaigznājas sektoram. Uh, No budžeta komitejas puses varu teikt, ka finanšu ietekme šim nolīgumam uz Eiropas Savienības budžetu būs vien, apmēram 1,4 miljoni eiro šim piecu gadu periodam. Papildus tam, ka Eiropas Savienības flote varēs piekļūt Mauritānijas ūdeņiem un resursiem, ir būtiski pieminēt to, ko paveicis referents, ka puse no ieguldījuma tiks nodrošināta, lai atbalstītu Mauritānijas zilsainicības politiku. Uh, Puse no Mauritānijas iedzīvotājiem dzīvo piekrastes reģionā, un cilvēcniecība ir ārkārtīgi būtiska šīs valsts ekonomikai. Tādēļ ir būtiski izstrādāt ilgtspējīgu, atbildīgu zivsaimniecības politiku un attīstību. Manuprāt, šeit galvenokārt ir jāuzrauga visi šie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka līdzekļi tiek izmantoti pareizi, mērtiecīgi, un Eiropas Savienības līdzekļi netiek izmantot ļaunprātīgi. Lielas paldies! Paldies! Nākamais runātājs Krākums kungs vienu minūtu no attīstības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vērā attīstības komitejas eh, viedokli, mūsuprāt, šie abi zivsainiecības nolīkumi ir liels solis uz priekšu. Abas šīs valsts piedzīvojuši smagus laikus, karus, epidēmijas, pilsoņu tiesību pārkāpums un abās valstīs. Uh, Jāatzīst, ka situācija bija dramatiska. Šeit runa par labu pārvaldību, par pamatiesību ievērošanu. Mēs varam konstatēt to, ka Eiropas Savienībai bija dažādi zivsainiecības nolīkumi ar valstīm, kurām ir līdzvērtīgi resursi. Tādēļ mans jautājums ir būt, kā uh, būtu, ja mums būtu reģionāls zivsaimniecības nolīgums, kas attiektos uz visām valstīm kādā konkrētā zvejas reģionā. Šeit ir arī konkrēts attīstības valsts, kur nepieciešama humēna palīdzība. Un es domāju, ka komisijai ir jādomā par šiem aspektiem. Lielas paldies! Paldies! Nākamā gardie Sabalus Rubjāls kundze no budžeta komitejas lūdzu. Nu este, atunci am să rog. Izskatās, ka viņa nav mūsu vidū, tad došu vārdu Milan Manus kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos apsveikt komisāru par šo īstenoto politiku, noslēdzot šos zivsainiecības nolīgumus, kas ir būtiski ne tikai mūsu zvejas flotē, bet arī trešām valstīm. Mēs priecājamies, ka darbs notiek šādā veidā. Tad, kad mēs domājam par uh, Liberiju vai Mauritāniju, tie ir būtiski zvejas reģioni Eiropas Savienībai, jo īpaši Galīsijas reģionam. Īpaši šeit jāpiemina Liberijas nolīgums, tas ir ārkārtīgi svarīgs, tādēļ ir būtiski, lai zvejniekiem būtu piekļuvuši šim reģionam. Un par Mauritāniju, kā jau teicu, tas ir būtisks zvejsainiecības reģions Eiropas flotei. Šeit ir gūti uzlabojumi, salīdzinājumi ar iepriekšējo nolīgumu, taču mums ir jāparūpējas, lai jauktā komiteja, kas 30. un 31. maijā sanāks kopā Briselē, paredzētu un izskatītu arī šos aspektus, kas ir saistīti ar uh, zvejas traileriem. Mums ir jāparedz uh, konkrēti zvejošanas uh, pasākumu un iespējas traileru kuģiem. Mums ir jānodrošina tas, lai citas zvejas, zvejas flotes, kuras nav tik ilgspējīgas kā Eiropas uh, flotes, uh, negūtu pārsvaru šajos reģionos. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Rodusts Kunze. Paldies! Zivsainiecības partnerības nolīguma ar trešām valstīm ir efektīvs veids, kā īstenot reformētās kopīgās zivsainicības politikas vērtības un pamatprincips arī ārpus Eiropas saimnības un tādējādi iestāties visā pasaulē par ilgspējīgu zivu jūru resursu apsaimniekošanu. Lai tas viss īstenotos, mums ir jānodrošina konkrēti apstākļi caurskatāmībai, ilgspējībai. Ar abiem šiem nolīgumiem starp Mauritāniju un Libēriju Ir spērti būtiski soļi, lai īstenot ilgspējīgu zivsaimniecību un zvejošanu ārpus Eiropas Sanības. Kopš 2007. gada mums uh, tagad būs uh, paredzēts jauns nolīgums ar Libēriju, un es priecājos, ka tas uh, kalpos, lai atbalstītu attīstības vietas un cīnītos pret nelegāto zveju. Mauritānijas protokolu es uzskatu, ka uh, kompasu Eiropas Savienības ārējās divsainības politikā. Šeit īpaši vēlos pieminēt caurskatāmības nosacījumus, kas ir tādi kā pionieru nosacījumi visiem nākamajiem nolīgumiem. Šajā protokolā ir paredzēta publicēšana saistībā ar Mauritānijas noslēgtajiem nolīgumiem ar citām valstīm. Šie caurskatāmības noteikumi ir nepieciešami, lai tiešām varētu konstatēt, cik daudz zivju paliek Eiropas Savienības flotei, lai arī neiznīcinātu Mauritānijas zvejnieku ienākums un dzīves pamatu. Tā es saprotu šo nolīgumu un atbalstu abus šos nolīgumus. Paldies! Hoka kungs lūdzu. Čikvie. Paldies, priekšsēdētāja. Partnerības nolīgums. Uh, attiecībā uz nozvei ārpus Eiropas Savienības teritoriālajiem ūdeņiem ar Mauritāniju un Liberiju noteikti ir atbalstāmi, tajā pat laikā šī frāze par partnerību, es domāju, tam ir e, jābalstās uz sadarbību, kas ir vērsta uz e, to, lai netiktu diskriminētas e, attie, dažādu valstu zvejas flotes. Tajā pat laikā gribētu vērst uzmanību un arī lūgt attiecībā uz tunzīvju nozveju. Mm Lai arī es saprotu, ka šie aprēķini ir veikti pamatojoties uz kaut kādiem pierādījumiem, tomēr es domāju, ka ir jācīnās uh, pret um, nelikumīgu nu, nozveju, ieskaitot arī, piemēram, barbarisks metods haizivju nozvejā. Uh, Un es domāju, ka mums vajadzētu paredzēt arī aizliegumu šajos nolīgumos attiecībā uz piezveju, kur ļoti bieži piezvejas lomā ir šīs haizības. Paldies! este un acord benefic atât pentru uniunea europeană cât Nikolai kundze, paldies. Es uzskatu, ka šie nolīgumi ir ļoti svarīgi gan uh, Liberijai un Mauritānijai, gan arī Eiropas Savienībai. Pirmkārt jau uzskatu, ka ļoti svarīgi izvērtēt to, kā tiek izsniegtas licences uh, nozvejai Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos. Mm. Lai novērstu jebkādu neatbilstību atbilstoši kopējai zivsaimniecības politikai. Liberija pēdējos gados ir uzrādījusi ļoti labu progresu, un es domāju, ka finansējums, ko Eiropas Savienība ir atvēlējusi šo mērķu sasniegšanai, es ļoti ceru, ka tas tiks izmantots, lai Liberijas zivsaimniecības politiku attīstītu, un tas dos labumu lielākai daļai Liberijas iedzīvotāju iedzīvotāji, kuriem tas ir galvenais iztikas avots. Es atbalstu šo nolīgumu, o, it īpaši tādēļ, ka Eiropas komisija ir apņēmusies Eiropas parlamentu um, regulāri informēt par šī nolīguma darbību un īstenošanu. Un es domāju, ka tas uzlabos sadarbību starp Eiropas Savienības parlamentu un komisiju. Paldies! Paldies tālāk! Ni Riadas kundze, lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu noteikti šajos nolīgumos iestrādātos pamatprincipus, kas nodrošinātu pārtikas drošumu, piemēram, Mauritānijā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo Mauritānijā ļoti trūks lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Tajā pat laikā uzskatu, ka komisija nav pietiekami ņēmusi vērā uh, papildus piešķirtās nozvejas iespējas Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos, jo es domāju, ka Liberijas zvejnieku interesi šeit nav bijuši ņemts vērā, un es domāju, ka Mauritānijā un Liberijā nav bijusi nodrošināta šī sabiedriska apspriešana, un kopumā valda priekšstats par to, ka Eiropas Savienība ir apkrāpus Mauritāniju un Liberiju, un ka um, paredzētais eh, kompensācijas apjoms nav samērīgs ar iespējamo nozvejas apjomu. Paldies! E, es atvainojos, tātad turpina Nirjādas kundze. E, ir skaidrs, ka lielie trauleri nenodrošinās Liberijas un Mauritānijas piekrastes e, ilgtspējīgu izmantošanu. Un mēs redzam, ka ir nepieciešams pastiprināt kontroli attiecībā uz supertrāleru nozvēju Rietumāfrikas piekrastē. Paldies, Engstrāms kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstu šos nolīgumus. Uh, jo tajos ir iestrādāts prasības, kas nodrošinās lielāku caurskatāmību. Uh, Tomēr ir ļoti svarīgi, lai Liberija un Mauritānija attīstītu savu administratīvo kapacitāti, kas nodrošinātu šo normu atbilstošu piemērošanu. Tajāpat laikā ir ļoti svarīgi atbalstīt vietējo nozveju, tīpaši tādēļ, ka e, piekrastē dzīvojošie e, Liberijas un Mauritānijas iedzīvotāji ir ļoti atkarīgi no šīs zivsaimniecības aktivitātes. Tas, ka tāpat ir ļoti svarīgi, lai uh, tiktu noslēgti atbilstošie nolīgumi eh, ar privātajām un trešo valstu flotēm, kas veic nozvei Liberijas teritoriālajos ūdeņos. Liberija līdz šim ir uzrādījusi ļoti labu progresu šajā ziņā. Attiecībā uz Mauritānijas nolīgumu šeit Eiropas Savienība ir centusies paaugstināt uh, attiecīgās eh, prasības. Mauritānija ir apsolījusi publicēt visus zivsaimniecības nolīgums, ko tā ir parakstījusi, lai notrošinātu caurskatāmību un notrošinātu labāku zivsaimniecības politikas uh, ievērošanu. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs respektētu arī Martānijas intereses. Paldies, Koburn kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsētāji. Vēl viens mēnesis, vēl viens izšķiests brauciens uz Strāsbūru. Vēl uh, viens zivsaimniecības nolīgums vai pat divi. Viens ar Liberiju un otrs atjaunots ar Liberiju. Un tajā pat laikā gobātie deputāti vēlreiz ir nodot tas ierindas pilsoņu intereses. Tas ir vēl viens piemērs Eiropas Savienības koloniālismam, kad Eiropas Savienība izvejo zivju resursus no trešajām valstīm, cik daudz afrikāņi pat tālāk turpinās dzīvot nabadzībā un uh, cik daudz Eiropas Savienības līdzekļu tiek izmantos, lai reāli palīdzētu trūcīgiem iedzīvotājiem Āfrikā. Un šeit jāatceras teiciens, ka ja cilvēki iemāca uh, makšķerēt, tad uh, viņš ir paēdis visu mūžu, nevis tad, ja viņam iedod vienu zivu, viņš ir paēdis tikai vienu dienu. Bet es domāju, ka šie nolīgumi uh, piepilda tikai politiskās elites pārstāvju kabatas. Paldies! Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Lebreton kungs, divas minūtes. Merci, Paldies, priekšsēdētāj kungs! E, kopš 89. gada, kad Eiropas Savienība e, parakstīja līgumu ar Mauritāniju un e, bija pirmais solis, un tagad no 14. gada ir jaunais līgums, tas ir labs līgums, un kas nodrošina ilgspējīgas zvejošanas iespējas. 248 tūkstoši ir paredzēti, un pēc tam vairāk nekā 300 tūkstoši arī eh, nākamajos gados, eh, un eh, tad Eiropas Savienība pārskaitīs arī citus atbalsta maksājumus. Mauritānija ir patiešām nabadzīga valsts. Un, un tagad būs tikai, mm, tik, tiks maksāti vēl 4 miljārdi, un tad būs vēl Um, um, apmēram 60% Mauretānijas zvejnieku, kur būs jāpieņem darbā. Tā kā es uh, ceru, ka uh, šādā veidā mm, mēs varēsim turpināt iesākto tendenci, kad pēdējos gados uh, Eh, pieaug mūsu savstarpējā uzticība. Kā francūzes eh, es arī vēlu šeit eh, sadarbībai visu to labāko, ņemot vērā, ka arī Mauritānijā ir šī te valoda. Un mūsu kopīgai drošības interesēs es patiešām vēlu vislabāko sadarbību, jo no Mauritānijas var ņemt piemēru terorisma apkarošanā. Paldies, saka priekšsēdētājs Raukungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, arī es gribētu pateikties referentam par, referentiem par abiem ziņojumiem it īpaši jau saistībā ar līgumu ar Liberiju. Un es paskat pievērsos tieši caurspīdīguma aspektiem un Liberijas republikas eh, tai izrādāmo cieņu, kā arī cilvēktiesībām. Uh, bet eh, šeit patiešām tas viss tiek ievērots. Te ir runa par daudzumu, par summām, par starptautiskās eh, vidas aizsardzības normu uh, eh, ievērošanu. Liberijas situācija nav bijusi vienkārša pagājušajos gados, ņemot vērā nestabilitāti, pilsoņu karus, tūkstošiem bojāgājušos, bet tagad šī valsts ir gatava atgūt jaunu elpu un uzlabot savus ekonomisko situāciju Krieviju, tāpēc arī ir pilnīgi skaidrs, ka nolīgums ir jāatbalsta. Liberijai, protams, nav vienkārši veikt pārstrukturizāciju, tāpēc arī mums šīs attiecības ir jāpaplašina un jāaktīvi jāiekļauja Liberija kopējā darbā. Uh, Eh, abi divi līgumi mm, paver lielākas iespējas Eiropas eh, zivs eh, flotei un palielināt gan lomus, gan arī pievērst uzmanību atjauninājumiem resursiem. Te ir tāpat arī jādomā par drošību. Paldies, un tagad pusotra minūte. Bilbao kundze. Komisāra kungs, es gribētu uh, izteikt savu gandarījumu par šiem te nolīgumiem. Uh, tas ir gan emocionālā, gan saprāta līmenī. Es pati esmu no zvejnieku ģimenes un redzu, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs šai te profesijai un arī mūsu reģionā. Protams, tas ir sarežģīts sektors, mums ir nepieciešamas cerības un iespējas Un, protams, ka ir jāpiemēro laba prakse. Runājot par šo te nolīgumu, ir tā, ka eh, šajos ūdeņos var strādāt daudzi zvejnieki, bet mēs jau runājam par ilgtspējīgu attīstību un eh, domājot un jūtot un eh, savietojot šīs emocijas kopā, mēs redzam, ka tāda politika ir nepieciešama visur, jo šādi nolīgumi nodrošina to, ka ieguvēji ir visi. Ar Mauritāniju mēs atjaunojam vienu no svarīgākajiem nolīgumiem, ar Liberiju tādu noslēdzam pirmreiz. pirmoreiz Galvkauju jautājums ļoti svarīgs. Arī šeit mēs esam uz pareizā ceļa, vēloties to risināt. Sadarbības politika, eh, tā, tā ir ļoti svarīga. Tādos reģionos, eh, kuros tiek eh, piemēroti šādi nolīgumi, arī ir rezultāti. Un tagad Prionokungs, viena minūte. Paldies, saka mm, mm, deputātes kundze. Arī es eh, pateicos komisāram par ieguldīto darbu partnerības nolīgumi e, palīdz rūpēties par to, e, lai būtu korektas normas attiecībā uz e, zvejas flotēm. Arī salīdzinājumā ar trešo valstu flotēm ir jānodrošina tas, ka arī tās pievēršas ilgtspējīgai zivsaimniecībai. Tam ir jāsniedz atbalsts Mums ir svarīga tēma cilvēktiesības, savstarpējā cieņa no abām pusēm, gan Eiropas Savienības, gan trešajām valstīm eh, mums ir eh, jārūpējas par to, lai šie kritēriji atspoguļotos arī nolīgumos un praksē. Un Eiropas Savienībai ir jārūpējies par to, lai vietējie iedzīvotāji saņemtu arī dzen pietiekami lielu atbalstu. Mūsu flotes galu galā e, patērē zivju resursus, un tā ir jāsniedz arī savs pretpakalpojums. E, šādi nolīgumi ir svarīgi palīdzēt valstī attīstīties. Paldies, saka priekšsēdājs, un tagad vēl Agilieras kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, gribētu apsveikt referentus par paveikto darbu. Pat labam ir būtisks eh, eh, brīdis gan Eiropas Savienības eh, flotei, gan arī šīm te valstīm, ar kurām mēs panācām nolīguma noslēgšanu un ar Mauritāniju atjaunošanu. Mēs patiešām pat labam ejam labu un pareizu ceļu, un Eiropas flotei tas ir svarīgi. Manuprāt, šie nolīgumi ir tikpat svarīgi ar tām valstīm, ar kurām tie tiek slēgti, jo te mēs redzam, redzam, kādas ir atšķirības. Un es gribētu vēlreiz pievērsties tam, ko teica Matukungs par uh, uh, galvkāju nozvejas floti, uh, kas šeit nav iekļa, kas agrāk nebija iekļauta. Uh, es, es nezinu, vai ir iespējams kaut kādā veidā veltīt tai lielāku uzmanību, kas ir svarīga nozare. Nākamajā kopīgajā komitejā, kas notiks 30. un 31. maijā, uh, tiks runāts par traileru uz vēju, un mēs ceram, ka nebūs atkritiena. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Lanko kungam minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, starptautiskā nolīguma parakstīšana tā vienmēr ir laba ziņa, un tāpēc ir arī laba ziņa tā, ka ir izdevies parakstīt nolīgumus ar Liberiju un Mauritāniju. Tā ir laba ziņa Eiropas Savienības no zvejas flotē, jo ir runa par vairāk nekā 120 kuģiem. Uh, Bet, protams, tā ir laba ziņa arī ir attīstības procesiem attiecīgajās valstīs, ar kurām šie nolīgumi tiek noslēgti. Tā kā to mēs visu varam redzēt eh, pozitīvi. Un tāpēc es arī nemaz negribētu īpaši debatēt. Eh, es tik gribētu vienkārši pieminēt Mauritāniju, ja būtu ņemti vērā galkāji, eh, tas būtu bijis labi, tas būtu svarīgi, tas ir svarīgi arī Galīcijai, manai valsts valstī. Patiešām būtu, būtu bijis labi, ja šī prasība arī tiktu īstenota. Un vēl komisāra kungs būtu labi turpināt darbu šajā virzienā, eh, domājot par citiem nolīgumiem. Jai. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Bogoviča kungs lūdzu. Lepa, <clears throat> ne prihajam iz pomorske države. Paldies, priekšsēdētāji. Es nenāku no tādas jūras valsts, kas gūtu labumu no zaisāniecības Āfrikas ūdeņos, taču neraugoties uz to var atbalstīt šos divus partnerattiecību nolīgumu balstoties uz vienkāršiem argumentiem. Tāpat kā Eiropas komisija un references uzskata, ka šie nolīgumi ņem vērā divus aspektus. Pirmkārt, no vienas puses Eiropas Savienības zvejas flote kā arī attīstības palīdzība šīm valstīm. Tās ir Āfrikas valstis, kas ir daudz cietušas, saskārušās ar dažādām problēmām, kā piemēram slimībām un citiem smagiem jautājumiem. Manuprāt, kad mēs diskutējam par šiem partnerattiecību nolīgumiem, mums ir jānodrošina augstas kvalitātes humānā palīdzība, kas iespējams ir uh, lielākais, ko varam izdarīt gan šo valstu, gan Eiropas saimnības labā. Paldies, nākamais runātājs Bogovičs kungs. Šie partnerattiecību nolīgumi nodrošina jaunu darba vietu izveidošanos gan Eiropas Savienību, gan ārpus tās. Šeit tiek ievērotas zvejnieku intereses, jāpiemina arī ilgtspējība un nelegāls zvejas apkarošana ārpus Eiropas Savienības. Šie partner, zivsainiecības partneru attiecību nolīgumi ar Mauritāniju un Libēriju nodrošina konkrēts klauzulas aizsargājot zivu resursus, cīnoties pret NNN zvēju, taču ārkārtīgi būtiski arī pamatiesība ievērošana šo valstu darba tirgos. Būtiski ir norādīt uz to, Vela kungs, ka Mauritānija ir valsts, kur patiesībā um, eksistē tāds eh, vergu režīms, īpaši tas skar eh, vienu etnisko grupu, un Eiropas Savienība nevar to vienkārši tā pieļaut. Vēliskungs, ko jūs eh, sakat par šo aspektu, vai jūs parakstīsiet tādu nolīgumu ar valsti, kurā pastāv vergturība? Es gribu dzirdēt atbildu šo jautājumu no komisāra puses. Paldies! Nākamais runātājs. herr präsident äh, herr kommissar vella! paldies kūns kungs paldies priekšsēdētāji vels kung sākumā vēlos apsveikt savus kolēģus mato un vešku vadeškungu kuri paveica labu darbu sagatavojot šos partnerattiecību nolīgumus kopā ar komisiju kur tiek nodrošinātas labas iespējas trešajām valstīm. Uh, Ir būtiski pieminēt to, ka startautiski nolīgumi atzīst to, ka zivis ir prece visā pasaulē, un tādas valsts, kas nespēja izmantot savus resursus, nu, dažādi iemesli dēļ, vai nu trūkst flotas vai tehnoloģijas, ar šādām valstīm kā Mauritānija un Liberija mēs noslēdzam līgumus, kuriem ir konkrēts pamats. Mēs maksājam naudu, šajās valstīs, lai var attīstīties zvejsainiecība šajās valstīs, lai cilvēki tur uz vietas ir atkal spējīgi nodrošināt sev pārtiku. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Ja mēs nodrošinām ilgspējīgu zivsaimniecību, balstoties uz mūsu pamatprincipiem, tas ir trīsreiz labāk nekā noslēdzot līgumus ar nācijām, kuriem uh, nav nekādu pamatprincipu, kā piemēram no Krievijas vai Āzijas. Paldies, un tagad došu vārdu komisāru kungam Vela kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties godātajiem deputātiem par konstruktīviem komentāriem un ieteikumiem. Šie divi ilgspējības partnerattiecība nolīgumi ir būtiski soļi uz priekšu dažādu iemeslu dēļ. Mauritānijas nolīgums līdz šim ir lielākais nolīgums un Liberijas nolīgums ir jauns, kas atbalstīs šīs valsts zivsaimniecības attīstību. Abos gadījumos abas puses gūs labumu no labākas uzraudzības, caurskatāmības, paredzamības un labākas piekļuves zivju resursiem. Šie nolīgumi nodrošina jūsu pieprasīto pievienoto vērtību nodokļu maksātāju naudai. Varu konstatēt, ka šie nolīgumi tiek atbalstīti šajā namā. Vēlos vēl piebilst pāris komentārus. Vesela virkne deputāti, kā Sebastija un Briāno, runāja par šo nolīgumu ilgspējīgumu. Jā, šie nolīgumi paredz ļoti skaidru ietvaru zvejas flotēm šajos ūdeņos. Šeit ir paredzēts arī konkrēts juridiskais pamats, kas nodrošinātu, ka Eiropas saimnības eh, zvejasēmniecības flotes respektē attiecīgo valstu resursus, vidi un neiznīcina konkurenci vietējā sektorā. Šeit ir jānodrošina attiecīgi caurskatāmība, laba pārvaldība trešo valstu ūdeņos. Es, visā virknē deputātu pieminēja galvkājus, un šeit uh, varu pieminēt, ka nesenie pētījumi liecina par to, ka šeit ir pārzvēja, un Mauritānija uh, paredz uh, šeit uh, zvejsaimniecību tikai vietējiem līmenī. Taču Eiropas Savienība turpinās sastrādāties ar Mauritāniju, lai piemērotu attiecīgus pārvaldības pasākums, lai atjaunotu šos resursus. Tika pieminētas haizivas, manuprāt, uh, deputāts Hokkungs to pieminēja Šeit jāatzīst, ka Eiropas Savienības flote nenogriež haizivīm spūras ne Eiropas Savienības ūdeņos, ne ārpus tiem. Tāpat virkne deputātu pieminēja vietējo amatniecību, zivsaimniecību, un šeit jāpiemin, ka abās valstīs šāda zvejsaimniecība ir ievērojamā daudzumā, un šie nolīgumi palīdz ne tikai Eiropas Savienības flotēm, bet arī šo valstu flotēm, un cerams, kā tādējādi tās varēs attīstīties un tikt galā ar savām sociālajām problēmām. Paldies, paldies komisāru kungām, tagad došu vārdu Baļešu kungām. You, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem par to, ka piedalījāties mūsu debatēs šovakar. Ikviena teiktais bija svarīgs, jo tas deva papildus pienesumu tam, ko vēlamies panākt ar šiem nolīgumiem ar minētajām divām valstīm. Man vienīgā vēlme ir, lai uh, kādu reizi kāda no mūsu šīm debatēm eh, par zivsaidzības politiku varētu notikt kādā jēdzīgākā diennakts laikā, nevis tū pusnaktī. Paldies! Tālāk Mato kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāja komisāra kungs. Vispirms vēlos pateikties visiem tiem, kur piedalījās šajās debatēs šovakar. Rīt balsosim par nolīgumu. Uh, ko bija grūti mm, panākt, un tajā pat laikā mm, Mauritānijā ir ļoti daudz vajadzību, bet tā, tāpat kā daudz citas Āfrikas valstis, ir iespēja valsts. Mēs esam centušies šeit nodrošināt kaut kādu ietvaru, lai uh, varētu izmantot to potenciālu, kas ir šajās valstīs, vienlaicīgi sniedzot atbalstu e, šo valstu tālākai attīstībai, jo šo nolīgumu rezultātā tiks radīts jaunas darba vietas e, tiks dotas ekonomiskās attīstības iespējas, kas attiecas uz nozvēju un kas attiecas uz konkrētiem skaitļiem, kas atrunāti šajos nolīgumos. Protams, mēs nevaram pievērt acis uz uh, problēmām, ko vajadzētu risināt un par ko vajadzētu runāt tālākajās sarunās, piemēram, par uh, nozvejas izkraušanu Kanārijas salās un citviet, bet es domāju, ka mm, visu var panākt arī soli pa solim, jo mēs vēlamies tādu nolīgumu, kas uh, nestu labumu uh, Eh, visām iesaistītajām pusēm, un tieši tādēļ no Eiropas Savienības parlamenta puses, es domāju, eh, var teikt, ka mēs esam panākuši vajadzīgo caurskatāmību šajā nolīgumā, kāda nebija līdz tam, un par to, es domāju, mums ir jāpateicas komisijai, dažādām Eiropas parlamenta komitejām, arī Eiropas parlamenta uh, plēnumam, un es domāju, ka šis nolīgums ir izrādījies ļoti efektīvs. Paldies! Līdz ar to debatas slēgtas.